spēkā pēc noteiktās procedūras. Tālāk Rumānijas attiecīgās iestādes ir, ir paņojuši, ka Nikas kungam tiek atcelt imunitāte. Tas eh, tiek nodots tālāk tieslietu, jeb juridisko lietu komitejai. Tālāk Renāta Vēbere iztaisno tautas partijas un iestādes.